līmenos. Atzinumā ir arī uzsvērts arī, ka pirms iestāšanās palīdzība komisija ir jāpalīdz, jāsaplāno tā, lai palīdzētu nākamajām dalībvalstīm uh, tikt galā ar šo izaicinājumu. Ir jāveido kapacitāte un uh, jāveicina arī nacionālo iestāžu mācīšanās kapacitāte uh, ES fondu izmantošanā. Uh, Un uh, tas ir jāiestaista arī pirms iestāšanās palīdzībā sociālais fonds, lauksaimniecības fonds un citi šeit ir jāmin. Un uh, šajā kontekstā ir uh, jāpiemina arī IPA 2 konteksts, tas būtu jāņem vērā, plānojot palīdzību nākamajām dalībvalstīm. Balstojums notiks rīt, un tur droši vien nekāda problēma nebūs, jo ir tikai viens uh, grozījums, kuru Raučaka kungs atbalsta. Paldies! Herzlichen Dank. Paldies. Pasaut kungs. Gribētu teikt aizstāvības runu. Paldies priekšsēdētāji. Kā ēna referents no mūsu politiskās grupas es atbalstu Ročeka kunga ziņojumu un arī uh, Nīnskija kundzes grozījumu, kas vēl precizē šo ziņojumu, bet uh, iet uh, tajā pašā virzienā. Šeit ir runa par to, lai tās vilcināšanās, kas joprojām ir uh, pirms iestāšanās palīdzībā, tiktu uh, nu, novērsts, jo uh, tomēr jākonstatē, ka Horvātijā daudz kas ir noticis pēdējos gados, un mēs eh, tomēr runājam par valsti, kas nākamajā gadā būs dalība valsts. Tātad pilnībā atbalstām Ročeka kunga ziņojumu un eh, pilnībā atbalstām arī Nenskie kundzes grozījumu. Bet gribētu izteikt arī komentāru, kas uh, iet tālāk nekā šis ziņojums, uh, un gribētu pieminēt kaut ko, kas mani satrauc un ko uh, es gribētu pieminēt kolēģiem šajā komitejā. Pagājušajā nedēļā Čehijas Republikas apakšpalāta eh, veiksmīgā kārtā ratificēja Horvātijas iestāšanos, tad tagad ir astoņas valsts, kas ir ratificējušas. Tas no vienas puses ir ļoti jauki, no otras puses eh, tā pat nav trešdaļa dalība valstu, un gribētu pateikt, ka bez Itālijas vēl neviena cita no lielajām dalībvalstīm nav ratificējusi šo dokumentu, un tas taču bija toreiz mērķis eh, ratifikācijas eh, pabeigt līdz 31. decembrim. Bet tagad eh, jau Brītu apakšpalātas paziņojumi, tad priekšādātājs paziņojas, ka viņi nogaidīs uh, kas līdz gada beigām notiks, un ratificēs to tikai nākamā gada uh, pirmajā pusē. Un ja mēs domājam, ka 1. jūlijā ir jāstājas spēkā šim, šai iestājai, tad es domāju, ka tas nav pieņemams. Mums kā ārlietu komiteja vajadzētu censties izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai eh, pēc iespējas drīzāk arī lielās dalību valstis, eh, tā skaitā mana valsts, šo iestājas līgumu ratificētu. Moment. Thank you, Mr. Chairman. Sorry. If... Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka jau otro reizi vēlos izteikties, bet tā kā šis jautājums ir par manu valsti, tad man ir tāds kā pienākums kaut ko teikt. Es arī šo ziņojumu, kur sagatavojas Raučeka kungs, uzskatu par ļoti vērtīgu uh, veidu, kā visiem iesaistītiem koncentrēties uz svarīgākajām lietām. Uh, tās ir kohēzijas politika un citas politikas pēc iesaistīšanās periodā, ir jāstiprina kapacitāte, administratīvā uh, kapacitāte, jo iestāšanās palīdzības uh, pārvaldība ir prioritāte, un es uh, atzinīgi vērtēju to, ka šie pūliņi ir novērtēti. Un vajadzētu to ņemt vērā arī runājot par daudz gan finanšu schēmā paredzētos līdzekļus eh, Horvātijai. Horvātija noteikti pieliks pūles, lai stiprinātu kapacitāti īpaši vietējā un reģionālā līmenī. Es eh, augstu vērtēju visu darbu, kas eh, iesaistījās šī ziņojuma izstrādē. Horvātija noteikti vēlas būt efektīva jaunā dalība valsts, un paldies par uh, visu darbu. Ich danke für die Unterstützung und Paldies par atbalstu, un man nav citu komentāru. Aber wir sollten, was der Kollege. Bet uh, to, ko pasautkungs tikko teica, uh, Mums tiešām vajadzētu par to padomāt, par šo te ratifikācijas procesu un uh, uzzināt, kur tad vēl uh, ir šeit trūkumi. Tas būtu interesanti šādu pārskatu gūt un varbūt saņemt arī skaidrojums, kāpēc uh, valsts vilcinās. Ja? Jā, mani kursu. Tagad mums ir īsts pārtraukums, jo gaidām Vīganda kungu un Korstelevas kundzi die deutschen Männer. Vācieši kā vienmēr kavējas.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 the lady who made the report. Meine Damen und Herren, das ist. Dāmas un kungi, varam skākt izskatīt piekto darbkārtības jautājumu. Kolēģis Kačmareks, de, delegācijas Baltkrieviju vadītājs, arī Eiropas čempionāta dēļ nevar šeit būt šodien. Taču atkarība, atšķirībā no Roče kunga, kurš gatavo savu komandu nākamajai spēlē, viņš vakardien bērēs piedalījās. Bet nu tad priecājos šeit sveikt Juliju Korostelevu, kas ir pētījuma autori par mērķiecīgo sankciju ietekmi uz Baltkrieviju. Tas ir interesanti ne tikai attiecībā uz konkrēto valsti, bet uh, interesants jautājums kopumā. Un tad mums ir šeit Vīganda kungs, <clears throat> Eiropas un Vīcāzijas departamenta rīkotāji, direktora pienākumu izpildītāji no ārējās darbības dienesta. Es domāju, mums būs interesanta debata un aicināšu Koros Televs kundzu pirmai e, mums prezentēt savu runu, un tad Vigant kungs tiks pie vārda lūdzu. Klielevas kundze dod jums vārdu. Paldies priekšsēd, paldies uh, arī klausītājiem. Savā īsajā prezentācijā šodien es prezentēšu e, vai došu tādu pārskatu par savu pētījumu, par uh, E, mētiecīgām sankcijām e, attiecībā uz Baltkrieviju ievads. Es runāšu par ietekmi uz galveniem ekonomiskiem spēlētājiem Baltkrievijā, tas ir biznesa līdz pārstāv strateģiski uzņēmumi, un pēc tam pievērsīšos uh, mētiecīgo sankciju potenciālās ietekmes izvērtējumu, un visbeidzot kopsavilkums un rekomendācijas Politiskās represijas Baltkrievijā sākās 1995. gadā ar Lukašenkas mēģinājumiem savus prezidenta vārdu paplašināt. Viņam izdevās to izdarīt ar 96. gada eh, konstitūcijas grie, grozījumiem, kas tika panākt novembra referenda rezultātā. Parlaments tika aizstāts ar pilnīgi viņam pakļaut Nacionālajā asamblēju Baltkrievijā. Kopš tā laika Baltkrievijai uh, Baltkrievijas eh, varas iestādes ir uh, uh, pastāvīgi konsekventi uh, vērsuši represijas pret opozīciju. Un viss situācijas sāsnējums notika pēc 2010. gada prezidents vēlēšanām decembrī. Atkal represijas pret opozīciju, asas, asas represijas Vilnis un pret protestētājiem tika arī eh, personas atlaists no darbas, kas eh, pretojās režīmam. Un arī studenti tika izslēgti no universitātēm Baltkrievijā. Eiropas Savienība reaģēja ar sankciju ieviešanu 31. janvārī 2011. gadā. Ceļošanas aizliegumi, uh, ieroču eksportā aizliegumi, embargo un uh, uzkrājuma iesaldēšana, konti iesaldēšana, tās bija strateģiski mētiecīgi vērts pret uh, vadošām politiskām figurām Baltkrievijā, uh, ierobežojumu attiecībā uz um, ceļošana tika pēc tam paplašināta, iekļaujot tajos arī režīma atbalstītājs. Es uzdodu divus galvenos jautājumus. Pirmkārt, vai patreizējais sankciju politika pret Baltkrieviju efektīvi palīdz veicināt politiskās izmaiņas valstī, un otrkārt, vai e, pastāv pamats paplašināt sankcijas pret Baltkrieviju, e, lai sasniegtu e, vēlamo mērķi? Patreizējā ES sankcija politika pret Baltkrieviju eh, var tik nosaukt kā eh, viedo sankciju politika, eh, kas ir vērsts pret konkrētiem individiem, kas atbildīgi par apspiešanu, pret represijām. Tāpat laikā minimalizējot negatīvās konsekvences attiecībā uz visiem iedzīvotājiem. Vedo sankciju galvenais mērķis ir identificēt valdošās elites pārstāvjus, kuri ir atbildīgi par Baltkrievijas negatīvo politiku, kā arī vērsties pret uh, galveniem Baltkrievijas uh, biznesmeņiem, kas ir cieši saistīti ar režīmu, uh, un mazināt šo personu piekļuvu resursiem. Uh, lielā mērā valdošās sievietes pārstāv tika identificēti e, un pret viņiem tika vērsti ceļošanas aizliegumi, e, kā arī attiecībā uz Balkrievu biznesa elitu kopš 2007. gada ir pētījums par Baltkrievijas biznesa eliti. kas attiecas uz vairāk nekā tūkstošu Baltkrievu biznesmeņiem, bet galvenokārt attiecībā uz 200 vadošiem Baltkrievijas biznesmeņiem. Tātad plašāks skats par biznesa elitu Baltkrievijā. Uh, Un divi galvenie kriteriji, viens ir biznesa panākumi, e, mērot e, tirgus kapitalizāciju, kā arī e, saiknes ar vāru. Tātad spējas lobēt savu valdībā savus intereses. Uz pētījumu pamatā identificējas septiņas personas kuriem ir ciešas saiknes ar Lukašenku un viņu ģimeni. Es jūs neiepazīstināšu detalizēti ar katru no šīm personām, bet vēlos uzsvērt, ka pirmkārt Eiropas Savienība jau ir vērstas sankcijas pret trim no viņiem - Vladimir Peftīv, Ručīč un Anatolija Ternavski. bet eh, melnajā sarakstā ir vēl citas, citu uzņēmumu, un pret viņiem arī varētu vēl vērst eh, mētiecīgas sankcijas. Ja jūs vēlties, tad jautājuma laikā es varu atgriezties pie eh, šo septiņu personu profiliem, bet, kā jūs sacīju, galvenā doma ir tāda, ka viņiem, viņi ir veiksmīgi biznesmeņi, viņiem, viņiem dod vislielāko pienesumu Balkarijai tautsēmniecībai. Uh, un viņiem ir ciešas saiknes ar vadošo, valdošo elīti. Galvenie uzņēmumi, kas pārstāv Baltkrievijas tautsaimniecība ar potenciālu dot lielu ieguldījumu Baltkrievijas uh, iekšzemes koproduktam un nodarbinātībai. Lūk, uh, eh, mašīnbūvē, uh, Eh, galvenokārt eksportē uz Krieviju, pārtikas apstrāde, pārstrāde, kas arī galvenokārt uz Krieviju eksportē, kā arī uz pārējām uh, eh, NVS valstīm. Bet eh, ķīmiskā un naftas rūp, pārstrādes rūpniecība, ko pārstāv Bel Neftehim, uh, kas galvenokārt ekspertē uz ES tirgu, minerālu vielas un ķimiskās vielas. Lūk, e, attēls, kas parāda, cik liela ir ES daļa Baltkrievijas eksportā. E, mēs esam pirmajā vietā, e, ņemot par pamatu 2011. gada skaitļus. Eiropas Savienība un tātad eh, eh, Eiropas Savienībai 39%, Krievijai 34%. Šeit redzat galvenās uh, eh, eksporta, vil, uh, eksporta produkts, tātad minerāli uh, izstrādājumi 36% 2000. gadā, tad ķīmiski izstrādājumi. Uh, kālijas un eh, mākslīgais eh, mēslojums galvenokārt. Eh, tas viss galvenokārt ir, tiek eksportēts uz Eiropas Savienību. Debates attiecībā uz sankcijām galvenokārt um, ehm, uzveļ jautājumu, vai tās ir efektīvas vai nav. Mm, un mēs esam paskatījušies, kāda ir šie, eh, kāda ir šo sankciju <clears throat> iedarbība eh, salīdzinot ar plašākām ierobežojumiem. Plašāk ierobežojumu eh, lielā mērā faktiski radītu eh, liels humanitārās izmaksas iedzīvotājiem kopumā, bet elite drīzāk varētu pat uh, izvairīties no negatīvām sekām uz sev. Varētu ieviest plašāks ierobežojums attiecībā uz kapitāla plūsmām, eh, naftas izstrādājumu un kālija mēslojumu Eiropas Savienība nav vienīgais Baltkrievijas tiesniecības partners, eh, kā jau minēja, ir arī daudz eksportu uz Krieviju un NVS valstīm. Baltkrievijai ES partneri ir svarīgi. Un sankcijas palīdz mazināt Baltkrievijas uh, investīcija, e, pievilcība investīcijām. Kā es sacīju, galvenokārt vādošā elite spēs tikt ar sankcijām galā, bet e, plašākas sankcijas varētu lielākos grūtības radīt e, plašākiem iedzīvotāju slāņiem tādējādi patiesībā tikai vēl vairāk nostiprinot režīmu. Tādēļ mans atzīmes ir tāds, ka labāks risinājums Baltkrievijas gadījumā būtu vēršanās pret uh, turīgiem uzņēmējiem. Tas radīs viņiem zaudējumu, zaudējums un dos pienoto vērtību, <clears throat> kā arī uh, palīdzēs uh, īpašumu pārdalīšanu veicināt. Tas varētu traucēt Baltkrievu biznesa elitei savus intereses virzīt budžetā, lobēt, e, kā arī finansēt dažādas valsts aktivitātes. Kā redzam, no dažu šo biznesmeņu profiliem, daži no Lukašenkas ģimenes locekļiem ir cieši saistīti un pat ir šo uzņēmumu valdēs vai citādi tajos aktīvi darbojas. Laikam jau laiks man sāk pietrūkt, tādēļ eh, par secinājumiem plašāk neizvērsīšos, drīzāk eh, uzreiz pievērsīšos rekomendācijām, jo tās arī cieši izriet no secinājumiem. Pirmkārt, simboliski apsvērumu dēļ ceļošanas sankciju ieviešanu, kurus es nesen izmantojis, būtu jāturpina. Eh, par represijām atbildīgo individu saraksts būtu jāpaplašina, ja eh, tiek gūts jauns, eh, jauni pierādījumi par atbildīgiem. Ieroču embargo arī drīzāk ir simbolisks, jo Baltkrievija neatrodas karstāvoklī nevienu valstu un patiesībā nevēlas savu militāro potenciālu plaši attīstīt. Sankcijas, kas vērsts pret galveniem biznesa pārstāvjiem, būtu jāpieņem, kā es sankciju stratēģis pret Baltkrieviju e, tādu ļoti svarīgu elementu. Ir pierādījumi par to, ka Baltkrievija daļēji e, sāk piekāpties es prasībām nesen tika atbrīvoti divi opozīcijas uh, līderi, kas uh, Saņikovs un viņa ciešais sabiedrotais Bondarenka nesen tika atbrīvoti. Taču, neskatoties uz šiem daļiem panākumiem, būtu pāragri uh, atcelt sankcijas pret galveniem biznesmeņiem Peftievu, Čižu un Terņāski, un ar viņiem saistītiem joprojām ir politiskie ieslodzītie, un uh, režīmā liels izmaiņas nenotiek. Kas attiec uz politiskās situācijas pasliktināšanos Baltkrievijā, eh, eh, biznesa līderu melnais saraksts var tikt paplašināts, tajā varētu iekļaut vēl cits personas. Par to visu plašāk manā pētījumā. Tā tad ir arī jāturpina ES apņēmīgais atbalsts Baltkrievijas tautai, pilsoniskais sabiedrībai, atbalstot nevalstiskās organizācijas un varbūt arī e- es sankciju vēršana tieši pret uh, biznesa un politisko elitu e, ir uh, varbūt plašāk pat par to jārunā, lai uh, viss saprast, ka tā nav vērsta pret tautu kā tādu. Viens no mērķiecīgo sankciju galveniem panākumiem ir ES dalību valstu uh, apņēmība tās uh, īstenot, taču Slovēnija, piemēram, nevēlējās pret Čižu uh, vēst sankcijas, jo Slovēnijā bija strateģis intereses Baltkrievijā un uh, Tādēļ šeit bija atturīga attieksme pret sankcijiem pret šīšu. Paldies! Eh, ļoti labprāt uzklausīšu šis jautājums, ja jūs vēlatos laist plašāk, eh, pastāstīt vēl par vienu vai otru jautājumu, labprāt to darīšu. Paldies! Paldies! Un tagad Vīgan kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo iespēju diskutēt par Baltkrieviju un sankcijām. Šī debata notiek svarīgā brīdī pēc intensīva uh, laika posma Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecībās, kas bija pavasars. Tagad mums gaida ļoti svarīgi brīži, jo īpaši parlamentārās vēlēšanas, kas notiks Baltkrievijā septembrī, un Eiropas Savienības uh, ikgadējais pārskats par uh, sankcijām. Tas uh, notiks oktobrī. Un, diemžēl turpā, turpina pasliktināties, cilvēku tiesību ievērošana un tiesiskuma ievērošana Baltkrievijā un joprojām ir politiski ieslodzītie valstī. Šajo, šā gada pirmajos trijos mēnešos eh, pastiprinājās uh, ierobežojošie pasākumi, kurus veic Eiropas Savienība. Janvārī padome uh, pieņēma principiāli svalīgu lēmumu uh, proti paplašināt uh, ierobežojošo pasākumu kritēriju loku un um, ievies šeit konkrētu juridisko pamatu, lai um, labāk varētu um, nomērķēt šīs sankcijas pret režīmu. Juridiskie kritēriji tika paplašināti, lai apsvērt, aptvērtu ne tikai uh, tos cilvēkus, kas uh, apspieda vienu konkrētu atcelšanos, bet arī uh, E, personas, kas ir atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem vai kas ierobežo politisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Un tāpēc e, papildus jau eksistējošajam ceļošanas aizliegumam un arī uh, ieročiem bargo <clears throat> bija iespējams paplašināt to personas loku, uh, kuras skar šīs sankcijas, un pirmo reizi uh, tika ieviestas šīs biznesa elites sankcijas, par kurām tikko dzirdējām. Un tas ir arī galvenais Korostelevs kundzes ziņojuma ieteikums. 28. martā ārlietu padome pieņēma lēmumu arī par konkrētiem uh, faktiem. Un tas ir bijis vissmagākais lēmums, kas ir bijis jāņoņem, jāpieņem uh, padomē par Baltkrieviju. Un šeit uh, bija lēmums par 12 svarīgiem biznesmeņiem un 29 ekonomiskām struktūrām. Tās tika iekļaut šajos uh, sarakstos. Protams, šīs diskusijas bija diezgan sarežģīta dalība valsts starpā, jo šīs sankcijas uh, arī uh, nozīmē konkrētas sekas vairākās no mūsu dalību valstīm, bet katrā ziņā šīs sankcijas uh, ir līdzīgas uh, sankcijām pret Sīriju un Irānu. Uh, Un um, Pērķevkungs bija jau sarakstā, un uh, tur tika iekļautas citas personas un struktūras, uh, kam ir konkrēts intereses. Te pašā laikā, un to uzsver arī parlamenta ziņojums, uh, kā mēs to dzirdējam, padomes uh, ideja par uh, mērķiecīgām sankcijām bija vērsta uz to, lai mazinātu ietekmi uz vienkāršiem iedzīvotājiem Baltkrievijā. Un tas ir arī viens no ieteikumiem ziņojumā. Varbūt tas ir paradoks, bet es to gribētu tomēr uzsvērt, ka kamēr ir tomēr šīs sankcijas uzliktas, ir pieaudzis Baltkrievijas eksporta apspu, apjoms uh, uz Eiropas Savienību par 69%, bet tas ir skaidrs, ka nav tirzniecības embargo, bet ir Uh, mērķiecīgas sankcijas. Apmēram pusotru gadu pēc 2011. gada um, ārlietu padomas tika uh, tagad aktivitātes, uh, aktivizētas sankcijas pret Baltkrieviju, kas ir vērsts uz personām un uzņēmiem. Šai pašā laikā Baltkrievijā situācija turpina pastiktāties, bet nebūtu pareizi no tā izsacināt, ka uh, šie pasākumi ir bijuši neefektīvi. Mēs tieši pretēji vērtējam, ka Eiropas Savienības eh, sankcijas politiski ir bijušas ļoti būtiskas lēmumu pieņemšanā Minskā. Un fakts, ka mēs saglabājam spiedienu uz valdību, varētu būt eh, veicinājis dažu no 23 eh, politisko ieslodzīto atlaišanu brīvībā. 21 tika atlaists brīvībā 2011. gada augustā līdz oktobrim un um, vēl daži šā gada aprīlī. Marta ārlietu padome uzsvēra, ka uh, šie pasākumi visu laiku tiek izvērtēti un padome uh, visu laiku skatīs uh, sakošiem sarakstiem. Um, kas, pret ko tiek vērtas sankcijas. Ja priekšādātājs atļaus, es uh, gribētu pieskarties plašākai situācijai. Aprīlī tika atlaisti uh, eh, Sanikaus un Vandarenka, kas ir uh, tādi kā slaveni politiski ieslodzītie, un uh, pēc tam mēs arī nosūtījām atpakaļ mūsu um, vēstniekus Mīnskā, bet tas nebija saistīts ar šo ieslodzīto atlaišanu brīvībā. Tas uh, bija pasākums, kas tika uh, veikts, koordinējot sadarbību dalību valstu starpā. Tas bija, lai uh, mazinātu spriedzi mūsu attiecībās un radītu iespēju, un šī iespēja Minskai ir jāizmanto. Situācija tomēr ir tāda, kāda tā ir, un mums ir vairākas jomas, kurās mums ir bāžas. Uh, esam pamanījuši, ka ir pieaugusi represīvā darbība pret dažādiem um, opozīcijas pārstāvjiem. Par Fjankovs uh, tika notiesāts pēc, uh, pēc vēlēšanu procesiem. Uh, viņš uh, esot pārkāpis uh, noteikumus, uz kuriem tika uh, atlaists brīvībā. Un tagad par uh, KGB likumu, kas ir pieņemts otrajā lasīmā, tas paplašināt valsts drošības komitejas pilnvaras, ļaujot tiem ieļau, ielausties cilvēku mājās, jebkurā laikā bez arestu ordera. Tas uh, mūs satrauc uh, un uh, Pagājuši gadu bija arī pieņemts likums par NVO un pilsonisko sabiedrību. Mēs ceram, ka eh, Baltkrievijas iestādes veiks tālākus soļus, atlaidīs brīvībā politiskos ieslodzītos. Mēs uh, tomēr neredzam, ka tas notiktu. Mēs uh, sagaidām, ka tiks spērti uh, papildus soli, soļi, lai ievēros starptautiskos standartus pirms vēlēšanām septembrī. Uh, Tāpēc Eiropas Savienības politika pret Baltkrieviju šobrīd netiek mainīta. Saņikova un Bandarenko um, atlaišana brīvībā nav, nenozīmē, ka tagad ir uh, Eiropas Savienībai jāspēr savus solis. Uh, Eiropas Savienība uh, necīkstēsies, netirgosies par politiskajiem ieslodzītiem. Viņi ir jāatlaiž brīvībā un viņu tiesības ir jāaizsargā. Uh, Un, ja tas netiks darīts, tad Eiropas Savienība turpinās savus sankcijas. Mēs stiprinām mūsu centienus iesaistīties vairāk sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā un uh, gribētu uzsvērt pāris lietas. Pirmkārt, uh, vīzu atvieglojumi. Pagājušā gada jūnijā komisija piedāvāja Baltkrievijai uzsākt sarunas par vīzu atvieglojumiem. Uh, par atpakaļuzņemšanas uh, nolīgumu, kas nāktu par labu iedzīvotājiem. Tā ir uh, tiešām tāda uh, ļoti pievilcīga izredze trešajām valstīm, bet nesam saņēmuši nekādu atbildi. No neformāliem kontaktiem uh, saprotam, ka uh, viņi uh, Minska nevēlas veicināt ceļošanu uh, saviem pilsoņiem, kamēr ir šie ierobežojumi šiem 237 cilvēkiem. Otrkārt, martā mēs uzsākām Eiropas dialogu par modernizāciju ar Eiropas, ar Baltkrievijas opozīciju, par modernizācijas nepieciešamību Baltkrievijā. Uh, un par iespējumu atbalstu no Eiropas Savienības puses reformām. Tas ir eh, tāds inovatīvs pasākums, ko veicam kopā ar dalību valstīm, un ir četras darba grupas, kas ir gatavas eh, runāt par politikas reformām. Mūs eh, patīkam pārsteidz aktīvā iesaist no Baltkrievijas cilvēku puses. Mums ir bijuši tematiskie semināri, uh, Un um, pirmais bija par privatizāciju Varšavā. Mēs esam arī četrkārtojuši mūsu atbalstu civilajai pilsoniskai sabiedrībai, lai varētu panākt uh, uh, progresu un uh, lai nepasliktinātos mūsu uh, attiecības ar Baltkrieviju. Paldies par uzmanību. Lielas paldies. Vai kāds vēlas izteikties? Hvala lepa eh, za zanimivo eh, eh, in potrebno poročilo. Paldies par šo ļoti interesantu ziņojumu un noderīgo ziņojumu. Es pārstāvu Sloveniju. Tika pieminēta Slovenija, un es gribētu zināt, kā mm, šis um, temats, par ko jūs runājāt, kā turpinās. Jūs sacījāt, ka Slovenija pārstāvēja zinām strateģiskas intereses. Es domāju, ka e, e, šajā starptautiskajā vidojumā piedalījās arī citas valstis bez Slovēnijas. Es nepieminēšu citas valstis, kuras piedalījās, un pēc manas zināšanas Slovēnija nebija pret sankcijām, bet sankcijām, kas tiktu virzītas pret vienu personu. Un es gribētu zināt, kā attīstījās šis temats. Paldies! Well, thank you very much for your question. Lielas paldies par jūsu jautājumu. Es sekoju informācijai presēji, un, un presēm no tā sapratu, ka uh, pirmo reizi uh, e, Juričiša sankcijas Eiropas komisijā tika apspriestas, tad, kad tas tika apspriest, tad Slovenija bija tiešām pret šo lēmumu, ņemot vērā, ka uh, bija jāizvērtē viens konkrēts investīciju projekts turpmākajā, turpmākajos gados. Tur bija runa par Kampinski viesnīcas būvi. Un uh, tur bija uh, paredzēts iesaistīt arī Slovēnijas uzņēmējus. Uh, viņš bija uh, tātad projekta um, īstenotājs un bija gatavs dot šo pasūtījumu Slovēnijas partneriem. Un tas bija nedaudz pārtraukums, ka Slovenija iebilda, ņemot vērā, ka šis te process par sankciju ieviešanu pret konkrētiem uzņēmējiem jau turpinājās. Tātad mums jau bija Piptija piemērs, uh, Jurijs Čišs, uh, kas arī ir zināms uzņēmējs Baltkrievijā. Protams, viņi tika iekļauti šajā uh, sarakstā kur, eh, kā cilvēki, pret kuriem tiks vērsts sankcijas. Kā es saprotu no Slovenijas valdības pārstāvjiem, tad uh, viņi tiešām gribēja izvērtēt iespēju vērst sankcijas pret konkrētiem uh, cilvēkiem. Jū, jūs gribējāt redzēt uh, pierādījums par to, ka Čiš ir saistīts ar Baltkrievijas režīmu. Uh, Un tad, eh, ja tas tiktu pienācīgi pamatots, tad jūs būtu gatavi um, um, izvērtēt uh, sankciju ieviešanu pret Juričīšu. Tas notika otrajā diskusiju kārtā. Dažas sankcijas uh, tika ieviestas, uh, jo tika pierādīts, ka viņš ir saistīts ar valdošo eliti. Un pēc Anatolija Cernavska arī tika pieņemtas sankcijas. Ebeldam. Velderkungs. Kolēģi Belder. Belders. Excuses dat ik wat eh, verlaat binnenkwam, eh, maar het... Eh, Jā, paldies priekšsādātājs. Atvainojos, ka es ierados ar nokavēšanos, bet mani ļoti interesē Baltkrievijas jautājums. Jo īpaši ņemot vērā Viktora Matiloviča publikācijas, viņš ieskicē ainu, no kuras mēs saprotam, kāds ir spiediens eh, no drošības iestādēm valstī attiecībā pret pilsoņiem, kuri ir bijuši pietiekami drosmīgi un eh, pretojušies. Un uh, eh, man interesē, kādu uh, ietekmi tad mēs varam izdarīt kā mēs varam panākt, lai Baltkrievijas iestādes eh, tā nerīkotos pret pilsoņiem, kas pauž savu viedokli. Metodas, kas tiek lietotas, eh, piemēram, internets tiek izmantots jau vairākus gadus tagad, lai pilsoņus eh, un dažādus autors, kas publicē savus darbus, nomēlnotu. Uh, tiek publicēti kā darbi ar viņu vārdu. Cilvēki, kas uh, Baltkrievijas iestādēm um, ir nepieņemami, viņi tiek nolaupīti un uh, dažādas degradējošas prakses šeit tiek piemērotas. Un tikko redzējām, ka kāds autors ir publicējis Berlīnē publikāciju par situāciju Baltkrievijā, un viņš tagad gaida, kā pret viņu vērsīsies. Tātad kā šīs sankcijas var darboties, ņemot vērā šo te spiedienu, kas tiek izdarīts no Baltkrievijas iestāžu puses, jo paši no drošības dienestiem? Palecka kungs laikam vēl nav ieradies no uh, lidostas. Belderkungs uh, ir uh, drosmīgs, jā, viņam jau futbolā ar vairs nav ko aizstāvēt. Viganta kungs, vai jūs vēl gribat kaut ko piebilst? Vai varbūt Korals Pelevas kundze? Es gribēju tikai pateikt, ka tās metodas, ko Bēlderkungs pieminēja, tiešām rada mums bažas. Un uh, mūsu kolēģi, kas strādā Minskā, uh, mums ziņo, un tiešām ir skumji noraudzīties, ka šī uh, mašinērija, apspiedošā mašinērija strādā aizvien efektīvāk. Un uh, Protams, eh, tas nav salīdzināms ar eh, to, kas notiek pret pilsoņiem, bet arī mūsu diplomāti saskars ar šo attieksmi, bet ir tomēr arī ļoti aktīva ar skaidrām idejām pilsoniskā sabiedrība. Viņiem ir skaidrs idejas par to, ka ir vajadzīgas ekonomiskas un politiskās reformas, un viņiem ir skaidra vīzija par nākotni. Un ar lielu interesi mēs vērojam to, kā šī pilsoniskā sabiedrība un daudzi opozīcijas pārstāvji uh, vēlas sadarboties ar Eiropu, lai kopīgi spērtu vajadzīgos soļus un panāktu progresu, lai panāktu patiesas reformas un patiesu plurālismu, lai nodrošinātu, ka tiešām notiek privatizācija valstī, lai nodrošinātu, ka tiesiskums var uh, tikt ieviests un uh, tie cilvēki, kas vēlas ar mums sadarbojas, uh, saka, ka šeit ir jāiekļauj arī valdības pārstāvji, e, jo viņi zina par to, kas notiek, un viņiem ir vajadzīga arī e, sadarbība no ministriju puses. Un tāpēc mēs saglabājam uh, savu uh, aktivitāti, veidojot dialogu, mums ir jāuztur kontakti ar um, valsts iestādēm, uh, lai cīnītos pret trūkumiem, kurus jūs norādījām, un mēs eh, cerams varēsim turpmāk arī rēķināties ar jūsu atbalstu, ejot pa šo ceļu. Paldies! Liels paldies! Tagad nākamais darba kārtības punkts, ne? Koros Televs kundze. Nē, bet es eh, gribētu vēl pateikt, Koros Televs kundze, ka Mēs eh, ļoti rūpīgi uzklausījām jūsu ziņojumu un uh, tiešām augstu vērtējam un atbalstām jūsu veikto darbu uh, un jūsu darba metodas. Uh, mēs uh, ļoti uh, skaidri apzināmies, kāds ir spiediens uh, Baltkrievijā un uh, tur tiek ierobežota uh, preses brīvi ļoti lielā mērā vairs nevar runāt pat par brīvību. Un, um, tātad šai, šis spiediens, kas tiek izdarīts, noteikti kaitē pašai valstī, un mēs gribam tāpēc jūs atbalstīt jūs turpmākajā darbā. Tagad pāriesim pie situācijas Ukrainā. Un izredzēm noslēgt Eiropas Savienības un Ukrainas eh, asociācijas nolīgumu. Mēs runājam par politiskiem ieslodzītajiem un eh, politisku apsvērumu dēļ ieslodzītajiem. Tātad runājam par vienu to pašu lietu. Un eh, šeit gribētu arī vispirms dot vārdu Vīganda kungam, lai viņš mūs informē par situāciju. Also, Herr Tanak möchte. Tanaka kungs gribētu uzsākt debates. Lai Gutko kunga vārdā. Jā, tiešām. Tas ir viens no polijas kolēģiem, kas eh, nav ieradies. Kavala kungs nav klāt, eh, Legutko kungs nav klāt. Flughafen Varšavas. Varšavas lidos laikam ir slēgta. Čārls. Mr. Chair, uh, Mr. President, unfortunately, um... Priekšsēdētāji, diemžēl kolēģis Ligūtko kavējas, baidos, kā sastrēgumā, domāju, ka ieradīsies, bet viņš ir ceļā. Taču pa to laiku man viņš lūdza uzdot dažus jautājumus Vīganda kungs viņa vārdā, kurus es nolasīšu. Mēs gribētu, Vīganda kungs, secināt, kāda ir situācija ar asociācijas nolīgumu un nākamā tehniskā uh, fāze līdz parakstīšanai. Kāda ir pašreizējā noskaņa padomē attiecībā uz saikni ar asociācijas nolīgumu un situāciju? ar Jūlijas Timošenko atrašanos cietumā. Ko dalībvalsts sagaida no nu, Ukrainas eh, pirms tiek parakstīts nolīgums un kāds ir B plāns gadījumā, ja šie nosacījumi netiek īstenot? Vai asociācijas nolīgums tiks atlikts um, uz nenoteiktu laiku ar pašreizējo uh, nolīgumu, kas paliek spēkā? Un kā jūs redzat Eiropas parlamentu iesaistīšanos līdz? nolīguma parakstīšana, ieskaitot iespēju piekļūšanu nolīguma tekstam. Kādi ir plāni eh, nolīgumam piemērošanai pēc tam, ka to parakstīs dalībvalstis, un kādas daļas no ieteikumiem tika ieviestas vai ņemtas vērā? Eiropas, no Eiropas sārijas darbības dienesta puses, kādas tiks ņemtas pērā tuvāko mēnešu gaitā. Šie ir jautājumi kuru sakarā mēs gribētu dzirdēt atbildi, pareizāk sakot, profesors Legutko gribētu dzirdēt atbildi. Paldies! Vīgāna kungs. Paldies, priekšsēd. Paldies arī Tanakungs. Izskanēja daudz jautājumu es neesmu pārliecināts, vai es jums varēšu sniegt pilnīgu atbildi uz katru no šiem jautājumiem, jo daudz kas būs atkarīgs no situācijas attīstības Ukrainā tuvāko mēnešu gaitā, eh, lēmumu tiks pieņemt, tu ietekmē. Pēc pagājušās sanāksmes tikšanās ar parlamentu sadarbības komiteju Strasbūrē, kur komisārs Filamūz, eh, ģenerāldirektora vietnieks Popolskis tikās ar eh, deputātiem, Eiropas parlamenta deputātiem un no rādas deputātiem. Tagad ir īstais laiks ārlietu komitejā atkal runāt par Ukrainu. Augstvērtējām parlamentu godāto deputātu interesi par ES un Ukrainas attiecībām, atzīmēm eh, Eiropas parlamenta deputāti daudzās vizītes Ukrainā pēdējo eh, nedēļa gaitā, kā arī prezidents Šulc iniciatīvu pēc tikšanās ar <clears throat> Ukrainas premjeru Azārovu mājā, pēc mūsu sadarbības padomas tikšanās, kurā piedalījās arī jūsu iepriekšējais prezidents Pat Koks un polijas bijušais prezidents Kvašņevskis, lai sekotu ties procesam attiecībā uz Jūļu Timošenko Ārējās darbības dienests eh, sniegs visu nepieciešamo atbalstu eh, Timošenko atbalsta iniciatīvai. Mēs apzināmies iespēju, ka iepriekšējo divu prezidentu mandāts varētu tikt paplašināts, lai eh, viņi būtu arī atbildīgi par Ilju Ļecenko un Ilju Vrašenko lietām. Cerams, arī mūsu iepriekšējo ārlietu ministru Filipu Čuku iekļaut savā darbā lai šī tiesprakses uh, gadījumi varētu mēs tiem sekot. Reaģēt uz jūsu jautājumiem, Tana kungs, gribētu uzdot jautājumu, pacelt vēl jautājumus. Paravoties uz situāciju Ukrainā pat labāk, kā arī asociācijas nolīguma izredzēm Mājā tieši pirms sadarbības padomas sanāksmes mums bija svarīgi orientējoši debats starp 27 ārlietu ministriem par ES politiku attiecībā uz Ukrainu esošajos apstākļos. Un, protams, ka parlaments pieņēma rezolūciju par situāciju Ukrainā 24. maijā. Tajāpat laikā Ukraina tagad soli pa solim. Uh, ienāk vēlēšana kampaņas fāzē nākamā gada. Tad oktobrī parlamenta vēlēšanas būs tāds, tāda kā litmusa pārbauda, lai novērtētu, vai vēlēšanas notiek saskaņā starptautiskiem standārtiem. Ir uzaicināti pēc iespējas daudz e, novērotāju no Eh, ESA un citiem organizācijām mums jāizmanto iespēja eh, raudzīties un novērtēt vēlēšanu godīgumu un brīvību. Un ne tikai pašu vēlēšanu, bet arī eh, pirmsvēlēšanu periodu. Es gribētu vēlreiz uzsvērt es stingru apņēmību attīstīt at, mūsu attiecības ar Ukrainu. Es domāju, šajā jautājumā starp visām mēs iestādēm ir pilna vienprātība asociācijas nolīgumu, ko 30. martā e, tas ir uzsākts darbs pie tā, tam ir potenciāls e, Ukrainas politisko un ekonomisko integrāciju pātrināt, līdz ar to e, sniedzot mums ne tikai jaunas ekonomiskās iespējas, bet arī būtiski veicinot valsts reformu darba kārtību, tad jādara pārveidojot sabiedrību kopumā un tautsemniecību, jā, ja tas tiks pareizi īstenots. Apuš eh, sarunu vēdēji gādāja par to, ka šis nolīgums ir visplašākais, kādēļ es jebkad ir slēgusi trešo valstu. Abas puses eh, pauž apņēmību veicināt vienotas vērtības, tādēļ paplašināt tirdzniecības iespējas, arī ES akī piemērošanai un Ukrainas iestāžu Uh, un pārvaldības prakses uzlabošanu. Mēs gaidām no Ukrainas, lai darb, no jums darbotos pirmkārt konkrēta stratēģija, lai uh, vērstos pret selektīvo uh, tiesu praksi, tā skaitā Jūlijas Timošenko uh, lietā, un lai šādas kļūdas neatkārtotos. Otrakārt, lai parlamentu vēlēšanas notika, kā jau sacīja, saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Treškārt, uh, lai tiktu atsāktas daudzas eh, iekavētas reformas, kuras, mē, pa kurām mēs jau vienojāmies ar Ukrainu pirms daudziem gadiem, un pa kurām arī eh, e, es Ukrainas asociācijas nolīguma darba kārtībā ir sniegts kopsavilkums. Šī darba kārtība e, lielā mērā palīdzēs e, e, asociācijas nolīguma darbību, skaitā brīvotiedzniecību. Ekonomiska integrācija process tātad ir uzsākts un es turpinās sekot uh, attīstībai šajā kaimiņu valstī, īpaši tiesas procesiem pret iepriekšējās valdības uh, locekļiem, Timošenko lietai, kā arī iekšējāt ministra bijušā Licenko uh, lietai iepriekšējām um, aizsardzības ministri vietas izpildītam Ivačenko un vidas ministram Čukam. Uh, Viss šīs, šie procesi ir apšaubām, un es turpinu sekot tiem. Tā es uzskatu, ka ir eh, svarīgāk nekā iepriekš turpināt eh, mērķiecīgu pastāvīgu dialogu ar Ukraini. Ir konkrēts jomas, kurās mums šķiet mēs eh, gūstam panākumus. Mūs iedrošināja apņēmība virzīt uz priekšu valsts finanšu pārvaldības reformu, tādējādi cerams ļaujot atsākt budžeta finan, e, finanšu palīdzības maksājumus Ukrainai. Mēs sekosim arī e, e, uzņēmē darbības vidas uzlabošanai. Ukraina ir gatava atsākt diskusijas par gāzes tranzitu e, saistībā ar naftogāzes ilgi iekavētām reformēm, gāzes, Ukrainas gāzes tranzīta sistēma ir jāmodernizē. Šeit ir izteikts konkrēts mūsu prasības, ir arī cits uh, sektorāls joms, kurā darbs virzās uz priekšu, piemēram, mūsu vīzes liberalizācijas rīcības plānu kontekstā, un tas es Ukrainas uh, attiecības uztur spraigas. Ir cits joms kā izglītība, pilsoniskā sabiedrības atbalsts, transports, vide, uh, kur mēs virzamies uz priekšu. Protams, varam strādāt vēl plašāk un dziļāk daudzās jomās, taču galvenie soļi, es tos pieminēju, ir saistīti ar parlamentu vēlēšanām un attiecībā uz selektīvo e, tiesu praksi. Tātad, lai kāda būs vēlēšana reforma rezultāti, mēs gaidām, ka Ukraina gūs konkrēts panākums šajos jautājumos, ar skaidrojumiem nepietiks. Timošenko, Licenko un Ivašenko eh, un citu eh, tiesu procesu nebija ne caurspīdīgi, ne taisnīgi, tie neatbilda starptautiskiem standartiem, nebija nodrošināta tiesnešu eh, objektivitāte un nebija vienādas prokuratūras un aizstāvības spēki. Tā ir sistēmiska problēma. Ir krimināla kodeksa uh, panti, kas ir jāpaskat, uz kur, eh, pārskat, uz kuriem eh, šī procesa bija balstīta, un to var arī izdarīt ciešā sadarbībā ar Eiropas padomu. Eh, aiz ieslodzīšana pirms tiesas sprieduma pasludināšanas no pieejama ir arī jānodrošina adekvāta medicīniskai aprūpei Juļai Timošenko. Tas ir Tas bija svarīgs starpsolis, bet tas vēl nav risinājums kā tāds. Mēs esam arī gandarīti par jauna krimināla procesa pieņemšanu. Tas varētu nodrošināt godīgā krimināla procesa nākotnē, eh, bet tas tad arī ir jāiedarbina pilnā mērā. Gaidam arī papildus eh, likumdošanas pasākums, lai krimināla procesu papildinātu, piemēram, attiecībos prokuratūru, e, tiesu palātu, tiesnešu statusu. Tas viss izpildot rekomendācijas, kuras ir paudus Venecijas komisija. Lai kāds būtu Ukrainas politiskais klimats, politiskā vide, šīm reformām nepieciešama visu partiju atbalsts, lai nodrošinātu, ka sistēmiskās problēmas, kuras esam redzējuši, tā tad, kas attiec uz tieslietu sistēmas funkcionēšanu, tiktu risināts. No tā iegūs visi ukraiņi, ja tas tiešām notiks. Un tagad par asociācijas nolīgumu. Gotatais deputāts izteica šeit konkrēts jautājums, bet ir bijušas no ģenerāla prokurora eh, tāds nepārprotam mājienu pirms A, ANO priekšā, kas neradīja pamatu uzticībai. Komisārs Files Strasbūrā pagājušajā nedēļā sacīja, ka uh, uh, mediju izmantošana tiesas procesā pats pa sevi ir ļoti apšaubām praks. Tādēļ mēs turpināsim sekot tiesas procesiem uh, ļoti rūpīgi. Eiropas parlaments uz afecījumiem pamatu ir prasījis pēc iespējas ātrāk beigt tehnisko darbu pie asociācijas nolīguma. Esmu ļoti gandrīz, ka mēs spējām nolīgumu e, tagad iedarbināt un konsolidētā teksta pieslīpēšana virzās ļoti pozitīvi. Runa par apmēram 1200 lapusēm. Tagad mums uz galda ir viens no ambiciozākiem un tāpat laikā sarežģītākiem nolīgumiem, kurus ES jeb kāda ir e, noslēgusi ar trešām valstīm. Mēs, protams, nevēlamies, lai tas viss būtu veltīgi. Mēs vēlamies šo nolīgumu parakstīt. Ja tas notiktu, tad tas dotu potenciālu e, plašai modernizācijai, e, dzīves uzlabošanai Ukrainā. Tas, no tā iegūtu Ukraina, Eiropas Savienība un Austrum partnerība kopumā taču. E, teiksim skaidri, ka asociācijas nolīguma process ir padomas rokās un notiks uz man skaidroto kritēriju pamatu parlamentu vēlēšanas, selektīvā tiesu prakse un reformu pūliņi. Eiropas ārējās darbības dienests kopā ar komisiju iesniegs tekstu, kas varētu tikt parakstīts pēc tam, kad tehniskais darbs būs pabeigts un uz mūsu vērtējumu pamata, tad padomē nāksies pieņemt lēmumu, vai nolīgums ir parakstāms. Kā jūs varat stādīties priekšā padomes noskaņojums, atkal izmantojot jūsu izmantot termiņu attiecībā uz pārakstīšanas uh, eh, brīdi ir ļoti nedroša. Uh, šeit vienprātības nav. Tas viss arī atkarīgs no attīstības Ukrainī. Ja trīs iepriekšējās prioritātes tiks pozitīvi risināts, tad es domāju, ka arī asociācijas nolīgumam parakstīšanai būs pozitīva vide. Ukraina atzīst, ka nolīgums jebkurā gadījumā netiks eh, pirms vēlēšanām parakstīts. Afet vienmēr ir atbalstījis tiesiskumu un demokrātijas attīstību Ukrainā, kā arī Ukrainas eiropeiskās ambīcijas. Cerams, spēsim ar jums sadarbību šo mērķu virzienā turpināt, taču Kievas pūliņi būs tie, eh, kas eh, lielā mērā izšķirs, cik eh, tālu un cik strauji mums izdosies virzīties šajā ceļā. Sirsnīgs paldies, Vigant kungs. Tagad mums ir palicis diezgan maz laika, tādēļ es gribētu vispirms tātad dot eh, visiem trim jautātājiem vārdu. Legutko kungs kā referents, valsts novērotājs. Dosim viņam pirmajam vārdu. Uh, thank, thank you. First, let me... Paldies. Es gribētu Gribētu pateikties Vīganta kungam par um, to, ka viņš dalījās ar mums uh, savā zinībās par šo jautājumu, kas kļūst aizvien vairāk starptautisks. Un mēs pirms vēl sākām strādāt pie šīm rekomendācijām, bijām cerību pilni, jo mēs um, domājām un vēl aizvien domājam, ka Ukrainai un Eiropas Savienībā ir būtiski noslēgt asociācijas nolīgumu un turpināt tā darbību, un lai Ukraina būtu daļa liela, no lielās demokrātisko valstu koalīcijas. Bet eh, šīs cerības pēdējo mēnešu laikā tika brutāli sagrautas, un tāpēc man gribējās zināt, kas tad notiek šobrīd un kādā veidā. Un cik daudz mēs varam sagaidīt no nākotnes. Kā es redzu, mēs vēl aizvien, un uzskatot, ka teksts ir 1200 e, lapuses garš, tad e, e, zināmas daļas tā vieš progresu, bet tad par atsevišķām E, daļām runājot par vēlēšanām par justīciju, tās ir būtiskas e, tiesiskumam. Un man ir tāds priekšstats un sajūta, ka viss progress, par ko mēs runājam, kas ir līdz šim bijis panākts, e, neatiec uz to pozīciju, kurā mēs sākām rakstīt ieteikumus, bet progress ir E, bijis vērojams saistībā ar un virzienā uz situācijas pasliktināšanos. Tāds tas ir bijis novērojams pēdējo mēnešu laikā. Jūs e, samērā piesardzīgi izvairījāties no atbildēm par iespējamiem grafikiem un termiņiem, taču es gribētu Um, dzirdēt informāciju par šiem jautājumiem un to, ko mēs kādi rīki būtu mūsu rokās, kā parlamenta, kā politiķu rokās, lai uh, lietu noris pātrinātu, jo mūsu interesēs nebūtu nav, ka Ukrainas situācija pasliktinās, un mēs eh, gribētu kaut ko paveikt kopīgi. Paldies! Jā, Fienega, Fozicindā. Kālerkungs, jā, priekšsādātāji, es eh, gandrīz pilnībā piekrītu jums, Viganda kungs, ka šī selektīvā justīcija un process, kas ir pirms vēlēšanām, tad priekšvēlēšana kampaņas, ka tas būs lakmūsu tests tam, vai situācija atcīdzās pareizajā virzienā. Es eh, arī principā atbalstītu kriminālu procesu likumu jaunu versiju, bet, nu, papīrs jau panes visu, un ja tas eh, netiek īstenots, tad viss jaukākie reformu plāni neko nelīdz. Kas attiec uz priekšvēlēšanu procesu un vēlēšanām, Es vakar uzzināju uh, uh, jaunas lietas, uh, tikos ar opozīcijas partijām, kur man stāstīja, ka attiecībā uz vēlēšanām jau tagad esot uh, iezīmes Ļvivā, ka tur uh, iespējami uh, opozīcijas partiju kandidāti uh, varētu tikt apgrūtināti ar kaut kādiem kriminālu procesiem un tam līdzīgām lietām, lai viņas aizkavētu piedalīties eh, vēlēšanās. Eh, tātad šī te spēle eh, jau iezīmējas, kā tas tiks spēlēts šis vēlēšana process, un mums vajadzētu sekot šai situācijai. Kas attiecas uz Kvašņēvska kungu un Koks kungu, tur man jāsaka, ka es būtu drīzāk vēlējies, lai Kvašņevska kungs būtu nedaudz atturīgāks bijis šajā intervijā. Uh, avīzē. Viņa ziņā nav spekulēt, kas vēlēšanās vinnēs. Viņam vajadzētu būt arī atturīgākam kritizējot tautas partiju tajā, ka tai ir sabiedrotie, kurus tā atbalsta. Viņš ar savu pagātni, kā bijušais komunistu ministrs, viņš uh, šos pārmaiņu laikus ļoti labi ir izmantojis savā labā, uh, cieši sadarbojies ar oligarhiem, uh, Un šie cilvēki man īpaši patīk, kad viņi kritizē partijas, kas ir Eiropas Savienībā un kas neielaiž uh, sadarbībā ar šīm struktūrām. Viņam vajadzēja vēl labāk paklusēt. To vienkārši gribēju izmantot izdevību pateikt. Un es neuzskatu arī, ka ir iespējams, ka vēlēšanas būs uh, brīvas un uh, godīgas, kamēr opozīcijas vadība ir cietumā. Paldies! möchte Ihnen nochmal für danken. Jā, gribētu pateikties jums, ka jūs ar Harmsas kundzi pagājuši nedēļ iestājāties par tiesiskumu Ukrainā, un tas bija ļoti drosmīgs solis. Priekšsādātāja kungs, man nav jautājums, ko gribētu uzdot Vīganta kungam, jo uh, prezentēto pozīciju uzskatu par ļoti skaidru, konsekventu un arī pareizu, un mūsu uh, politiskās grupas vārdā uh, gribu tikai te atbalstīt. Mums ar Harmsas kundz bija iespēja divar pus stundas runāt ar Juliju Timošenko, mēs viņu apmeklējām, un pēc tam ar ministru prezidentu Zārovu tikāmies. Vispirms gribētu uh, šeit nodot Julijas Timošenko paldies uh, Eiropas parlamentam, jo viņai ir liels prieks, ka mēs tik skaidri un solitāri viņu atbalstām. Un viņa arī uh, tautas partijas eh, demonstrācijas Strasbūrā redzēju, viņi to redzēja televīzijā, viņi tam ļoti uzmanīgi seko, un viņa tiešām eh, ir ļoti drosmīga sieviete, kura no slimības gultas ir spējusi apvienot opozīciju. Tās ir desmit partijas, kas ir apvienojušās, un Julija Timošenko eh, vēlēšana sarakstos būs pirmajā vietā, un uh, Galerkungs jau to minēja, ka priekšvēlēšana kampaņa jau notiek un tā ir ļoti netaisnīga. Tiek um, notiek mēģinājumi ar dažādiem uh, naudas ziedojumiem, ar korupcijas starpniecību, uh, kandidātus uh, vienus atbalstīt, citus bremzēt, un jau tagad mums kā Eiropas Savienībai vajadzētu intensīvāk pievērsties šai priekšvēlēšanu kampaņai, jo tā ir uh, cīņa par varu. Opozīcija uh, paziņojusi, ka ja tā iegūs vairākumu, tad tā prasīs Janukoviča um, neusticības balsojumu pret Janukoviču. Jolija Timošenko, um, viņa jūtas diezgan labi, viņa nosūtīja arī pateicības vārdus uh, Um, Angelē Merkelē, jo Šaritē slimnīcas ārsti par viņu uh, rūpējās, izstrādāja viņai īpašu ārstēšanas metodu, un um, Ukrainas uh, puse arī uh, laicīgi uh, sagādāja visu nepieciešamo aparatūru. Uh, Tātad medicīniski uh, viss notiek labi, bet viņa ir, protams, ar lielu apsardzi, un viņu visu laiku novēro ar kamerām. Uh, un blakus telpā sēž um, varas pārstāvi, kas viņu apsargā, un šādos apstākļos, manuprāt, diezgan uh, grūti ir atlapt, atveseļoties, un uh, šajā uh, cietumā vispār neviens neatveseļojas, un tad vēl ir arī kampaņas uh, pret viņu, proti, ka viņa esot iesaistīta uh, pasūtījums lakavībās, eh, līdzīgi kā Putins Hodorkovskim eh, pārmet eh, slepkavību, ka viņš ir pastrādājis. Tātad prezidenti var teikt, ko viņi grib, un neviens viņus par to nevar tiesāt. Sarunā ar ministru prezidentu Zāro man radās iespējas, ka valdība ir ar muguru pie sienas, jo viņi eh, labprāt gribētu asociācijas nolīgumu, bet eh, kaut kādu brīvo tiesniecību bez politiskās brīvības, eh, vai mēs, tas ir tāds jautājums mums, vai mēs uz šādu darījumu ielaistos. Tad ir centieni rast kaut kādu risinājumu, nezaudējot uh, savu cieņu. Um, tātad mēs redzam, ja Julija Timošenko um, prasītu žēlastību prezidentam, tad viņi ir kā atzīt savu vainu, un uh, viņas liktenis uh, varbūt uh, nav tik svarīgs kā citu ieslodzīto liktenis, kur arī ir ieslodzīti, bet viņi, kur nav tik uh, pazīstami. Mm, vienam ieslodzītajam ir hepatīts un nav skaidrs, kā viņš ir saslims ar šo slimību, un uh, Eh, arī mm, citi eh, ir šādi gadījumi. Tā nav pirmā reize, kad ir tādas mistiskas slimības, nav saprotams, kā šie cilvēki tās ir dabūjuši. Tātad eh, šie tiesu varas upuri noteikti šie gadījumi ir jāatrisina. Un politiskās reformas, ko jūs minējāt, Vīganta kungs, noteikti arī tam ir jābūt mūsu centienu centrā turpmākajos mēnešos. Paldies, Vīganta kungs! Yes, thank you. Um, thank Paldies par uh, informāciju un par uh, jautājumu par selektīvo justīciju, kas tiek skatīt. Bet uh, man prātu nodarbina atsevišķi cits lietas, kas tiek Ukrainā šobrīd. 22. maijā es apmeklēju pirmo Kievas praidu. Still, um, even... Eh, bet tas tika uh, atcelts un divi organizētāji ļoti smagi piekauti. Šķiet, ka Ukraina negarantē biedrošanās brīvību, un tā nevēlējās aizstāvēt 80 mierīgus demonstrantus pret simtiem agresīvu ekstrēmistu. Un saistīts gadījums ar to, ka Ukrainas parlaments uh, lemj par um, antigeju propagandas likumu. Tas nozīmē, ka par uh, laikrakstu pārdošanu, kas satura informāciju par homoseksuālām aktivitātēm, draud gadu, varētu draudēt 5 gadu cietumsots. Un runājot par eh, geju tiesībām, tas tad būtu pārkāpama atsevišķām pamatvērtībām Eiropas Savienībām, tādām kā preses, runas brīvība, iedrošinās brīvība, un es jums gribētu dzirdēt, kā šis jautājums tiek risināts. Eh, eh, er, er Priekšsēdētāji, ļoti īsi, kā Alde koordinātori. Manuprāt, vi, eh, Randa kunga, Viganta kunga viedokli mēs atbalstām, šķiet, ka viņš pievērš lietu, lielu uzmanību E, tam, kas, ko devē par selektīvo justīciju. Mēs atbalstām viņu un viņa dienesta veikto, jūs zināt, ka mans grupas vadītājs tāpat kā liberālās internacionālas priekšsēdētājs bija Kijevā, lai piedalītos sarunās ar Timošenko. Un lai aplie, arī liecinātu par sarežģīto situāciju, kā eh, tā atrodas apcietinājumā savā slimnīcas palātā. Katrā ziņā jūs varat rēķināties ar manas grupas atbalstu. Paldies! Well, thank you very much. Paldies eh, par atbalstu eh, mūsu darbam un mūsu pieejai šķiet, ka tāds ir no visām politiskajām grupām, un tas ir ļoti būtiski, jo šeit ir runa par uh, vērtībām, uz kurām balstās mūsu kaimiņa attiecība politika un par ambīcijām tiem, kuri vēlas dibināt dziļākas attie un noturīgākas attiecības ar mums. Kad referents uh, eh, Gutkos sacīja, kāda rīka ir Eiropas parlamenta rīcībā, šķiet, ka jums ir nozīmīgi rīki, kurus jūs jau īstenojat, piemērojat, apzinoties, uh, kas notiek pirmkārt Ukrainā. Un, uh, tik daudz no jums iesaistīšanos konkrētos pasākumos, un, bet, eh, ja mēs eh, it, we... Eh, nonākam līdz brīdim, un mēs strādājam, lai tas notiktu, ka padome izskatīs provizorisku piemērošanu, mēs zinām, ka šeit ir nepieciešami paraksti, un tas nozīmē lēmumu pieņemšanu. Uh, Es zinu, ka tirzniecības komisārs ir sacījis, ka pat ja tas nav līgumā paredzēts, bet viņš e, konsultētos ar parlamentu pirms jebkāda priekšlikuma izteikšanas padomē par to, vai virzīt vai nevirzīt tālāk šo procesu. Tālāk līgumā mums ir ierast, ierakstītas formālas tiesības tad, kad mēs nonākam līdz ratificēšanai, un, protams, ratificēšana ir process, kas ir jāveic gan Eiropas parlamentā, gan nacionālajos parlamentos, un Eiropa, Ukrainas puse zina, ka līgums nevarēs stāties, nolīgums nu, nevarēs stāties spēkā bez nozīmīgām politiskām izmaiņām, un arī tas ir mūsu kapitāls attiecībā uz situācijas, um, taiskaitā juridiskās un politiskās situācijas uzlabošanos. Pavisam īsi atbildot Gālera kungam. Skaidrs, ka ja būtu jauns krimināla procesa likums, tad uh, tas nenozīmē, ka mēs esam uzvarējuši cīņā par uh, tiesiskumu, bet bez šāda likuma tas vispār nav iecēja, iespējams, un uh, likums padomu laikiem, kā daudzās citās valstīs bijušajā pavēlu savienībā. Un tas ir svarīgs solis, ko mēs jau ilgu laiku prasām, un iepriekšējās valdības to nav spējušas spērt. Uh, mums vajadzētu rūpēties par to, lai tas tiešām tiktu īstenots, bet jums ir pilnīgi taisība, ka tagadējā īstenošanā ieceļot uh, tiesnešus, pieņemot jaunos likumu, noteikumus, tur ir jārīkojas pilnīgi savādāk, un pirmie testi uh, būs uh, tās procedūras, kas norisināsies tajos gadījumos, ko jau pieminējām. Un visbeidzot jautājums, ko Kornelisens kundze pieminēja ir situācija, kur uh, minoritāšu tiesības tiešām tiek pārkāptas. Tā ir situācija, uh, kur Kievā tiešām uh, bija ļoti satraucoši notikumi, kad uh, lesbiešu un geju aktivitātes bija plānotas un uh, tās uh, nespēja notikt, un, kom, un policija bija pilnīgi pasīva šajā situācijā. Mūsu eh, vicepriekšsādātājs uh, eh, sniedza paziņojumu, um, baužot bāžas, un gribētu atgādināt, ka runājot par diskrimināciju, mums kā daļa no vīzliberalizācijas uh, rīcības plāna ir prasība uh, īstenot visaptverošu likumdošanu, uh, kas atbilstu standartiem, kas ir noteikti gan Eiropas padomes uh, uh, likumdošanā, uh, konvencijās tātad un uh, citās likumdošanas aktos. Tātad šeit ir soļi, kas prasa politisko gribu, un nesen Moldovā mēs redzējām, cik uh, daudz ir jāiegulda, lai panāktu līdztiesības likumdošanas pieņemšanu. Moldovas uh, valdībai bija um, drosme to īstenot, neskatoties uz pretestību no dažādiem uh, spēkiem sabiedrībā, un es ceru, ka arī citas uh, mūsu austrumu kaimiņu valstis varēs spērt šādus solus, spēs to izdarīt, uh, lai varētu uh, tiešām gūt šo uh, Uh, vīzu atvieglojumus. Paldies, Vīgant kungs, paldies, kolēģi, par šīm debatēm. Atļaujiet arī man izteikt dažas pazīmes, piezīmes. Es gribētu pateikties priekšsādātājiem Koksam par atturību, kādā viņš uh, strādā, ar kādu viņš strādā. Un es pieņemu, ka tā ir tā procedūra, kādu viņš ievēros visu mandātu laikā. Otrakārt, es piekrītu Vīganda kungam, un kolēģi to arī uzsvēra, ka mums ir tiešām liela interese, lai Ukraina attīstītos uh, un lai līgums stātos spēkā. Un kā jūs, Vīganda kungs, ļoti pareizi uh, teicāt, attiecībā uz parakstiem, uh, es ceru, ka mēs eh, varēsim atbalstīt eh, ratifikācijas procesu, mēs to esam lēmuši dažādās rezolūcijas. Tagad uh, bumba ir Ukrainas pusē, to šajās dienās droši varam teikt. Un uh, to mēs pilnīgi apzināmies. Vēlreiz gribēju arī pateikt, ka tas, ko Šulca kungs teica, ka šī selektīvā justīcija uh, jau tiek īstenot arī reģionāli, ka to mēs apzināmies. Te nav runa tikai par Timošanko kundzi, bet par virkni citu vadošo politiķu un acīm redzot arī par uh, jautājumiem, kas ir uh, saistīti arī ar kandidātiem uz vietas. Tātad cilvēki saskaras ar uh, spiedienu jau tad, kad viņi nedaudz grib palīdzēt, jau tad viņi saskars ar spiedienu un tiek kavēti. Ar to gribu vienkārši pateikt, ka vēlēšanas nav uh, brīvas, uh, tikai tātad, ja tehniski viss norit labi vēlēšana dienā. Brīvas vēlēšanas nozīmē arī to, ka opozīcijas kandidāti var Uh, tiešām piedalīties vēlēšanās. Un tas ir jāņem vērā arī vēlēšana novērošanā. Tad ne tikai vēlēšana diena ir jānovēro, vai uh, visas vēlēšana zīmes nonāk urnā, piemēram. Un to vajadzētu arī uh, novērot un uh, paust. Un, uh, ja, uh, attīstība būs pozitīva, tad noteikti Eiropas parlaments būtu ieinteresēts ātrā procedūrā to visu noslēgt. Tātad tas nav mūsu dēļ, ka šis nolīgums netiek noslēgts. Mēs tātad uh, gribam uzsvērt, ka galvenais ir uh, sabiedrības pilsoņu attīstība un uh, par to vajadzētu domāt. Paldies, Vīgan kungs! Uh, Es jums novēlu visu to labāko un es domāju, ka jūs eh, šodien šeit pierādījāt, ka jūs esat savu uzdevumu augstumos. Ja,